Savos dialogos ar saviem partneriem visā pasaulē mēs pievēršamies šiem jautājumiem, un Eritreja nav izņēmums. Šajos dialogos un arī publiski Mēs esam pauduši savas bažas, ka Eritreja nepilda savas uh, saistības un neievēro cilvēku pamatiesības. Mēs vēlamies konkrētus soļus, tādus uh, kā komunikando cietuma ieslodzīto atbrīvošana, īpaši uh, Davida Īsāka kungu, kas ir eritriešu izcelsmes Eiropas pilsonis. Eiropas uh, Savienība uzsver šos jautājumus arī eh, starptautiskajā arēnā, ieskaitot ANO cilvēktiesību padomi. Mēs aicinām Eritreju sadarboties ar Eiropas komisijas izmeklēšanas komisiju un prasām, lai viņiem tik piešķirti pieeja Eritrejai. Mēs uzskatām, ka uh, darbs ar Eritreju ir vislabākais veids, kā virzīties uz priekšu. Saistības rāda iespēju uzsvērt konkrētas pārmaiņas un progresu, kas ir jāpanāk, un pastāvēt uz nepieciešamību ievērot starptautiskos standartus cilvēktiesību jomā, un izolācija šeit parasti nepalīdz. Otrkārt, tādēļ, ka uh, nepārtrauktas uh, darbs ar uh, Eritreju palīdz uh, uzlabot uh, vietējo iedzīvotāju dzīves apstākļus un nodrošināt mieru un stabilitāti plašākā reģionā. Uh, nesen ir panākts neliels progress, uh, piemēram, 2014. gada decembrī Eritrejas valdība paziņoja, ka iepriekšējā nacionālā mm, dienesta uh, tātad iesaukto pilsoņu skaits tiks samazināts. Lēmumi, kas tu, tika pieņemti, tagad ir jāizpilda. Mums ir jādomā, kā ka atvieglot slogu, eh, ko mm, izcieš eh, Eritrejas pilsoņi. Eh, viņiem nav ekonomisko perspektīvu, viņiem ir problēmas ar pārtikas apgādes drošumu, un būtībā izmisuma dzīte cilvēki pamet Eritreju un uzņemas bīstamo ceļu uz Eiropu, nododot sevi nelegālo cilvēku eh, kontrabandistu rokās. Šobrīd mēs runājam par 53,7 miljoniem eiro laika posmā no 2008. gadam līdz šodienai, kas tiek piešķirti eh, Eritrejai. Galvenokārt eh, tie ir virzīti uz pārtiks un lauksaimniecības sektoru. Otrakārt, Eiropas Savienība koncentrējas arī uz kapacitātes celšanu un pieeju mm, tiesām, iepa, īpaši vietējām tiesām. Eiropas Savienība to dara caur dažādiem projektiem, nevis caur tiešu naudas iepludināšanu budžetā. Un mēs cenšamies pārliecināties par to, ka mūsu palīdzība patiešām palīdz cilvēkiem, samazina nabadzību, rada darba vietas, uh, Mēs neatbalstām centrālo valdību Eritrejā. Eh, kas attiecas uz uh, eh, programmu, uh, eh, programmu palīdzību saskaņā ar 11. Programme, programmas, programmēšanas ciklu, mēs veicinām pieeju atjaunīgām enerģijām, kas var nodrošināt taustāms rezultātus eh, cilvēku dzīves uzlabošanā, piemēram, palielinot eh, darba vietu skaitu un uzlabojot cilvēku dzīves apstākļus. Atbalsts pārvaldībai, kas var nodrošināt ilgspējīgu attīstību, ir arī paredzēta mūsu programmās bez uh, finansējuma no Eiropas attīstības fonda Eiropa ir piešķīrusi līdzekļus arī tematiskiem fondiem, lai veicinātu mm, kapacitātes celšanu, lai attīstītu pilsoniskās sabiedrības organizācijas un lai palīdzētu aizstāvēt kultūras un ekonomiskās tiesības. No Eiropas Savienības atpazīstamība, diemžēl, ir diezgan limitēta, bet Mūsu programmas noteikti stiprinās pilsoņu aktīvāku līdzdalību valsts dzīvē, vidējā un tālākā termiņā. Runājot par imigrāciju, Eritreja ir viena no galvenajām izcelsmes valstīm. Uzlabojot Eritrejas iedzīvotāju dzīves apstākļus, attīstības palīdzība centīsies risināt pamat iemeslus. Uh, Eritreja ir aktīvs partneris arī kārtums procesā. Cilvēktiesību jautājumi, kas ir saistīti ar migrantiem un bēgļiem, tiks risināti tā, kā mēs vienojāmies ministru parakstītajā deklarācijā, kas tika parakstīta mm, pagājušā gada 28. novembrī Romā. Mums ir jāuzlūko arī reģionālais konteksts caur reģionāliem projektiem Eiropas Savienība. Um, veicina reģionālo attīstību. Attīstība Jemenā rada bāžas, un tas var ievērojami ietekmēt um, situāciju reģionā, un uh, gal galā Eritreja geogrāfiski atrodas tieši pretī Jemenai otrās sarkanās jūras krastā. Un, lai iedzīvotāji būtu mazāk ievainojami uh, radikalizācijai, Eiropas Savienības palīdzība ir uzskatāma arī par uh, stabilitātes un miera veicinātāju reģionā. Es labprāt uzklausītu jūsu viedokļus par šo jautājumu un paldies par jūsu uzmanību. Paldies, uh, komisāri Mimits kungs, un tagad politisko frakciju vārdā m, mm, došu vārdu pirmajam runātājam, un tas ir Štīra kungs. Godētais priekšsēdētāji, komisāra kungs, Eritreja ir viena no nabadzīgākajām pasaules valstīm. 177. no 178 valstīm tā tad ir pirmspēdējā vietā nabadzības ziņā, bet pēdējā valsts valstī eh, ir, visma, ir ļoti maz iedzīvotāji, 6 miljoni. Eritrejā sistēmātiski tiek pārkāpt cilvēku tiesības. Eritrejā ir diktatūra, kas ilgst jau pārāk ilgu laiku. Ļoti daudzi sauc Eritreju par Āfrikas Ziemeļkoreju vai lielāko eh, cietumu pasaulē. Eiropas eh, palīdzības eh, fondā noteiktās prioritātes bija cieši saistītas arī ar lauku teritoriju prioritātēm lauku attīstības un pārtiks prioritātē. Neviens neapšauba šo, neviens uh, neapšauba to, cik svarīgi ir nosūtīt uh, palīdzību Eritrejas cilvēkiem un nevis diktatūrai. Ja cilvēks saņem šo palīdzību, tas ir ļoti labi iekļaujošu institūciju izveide, darbs pie cilvēku tiesībām ir jāiekļauj arī 11 um, palīdzības attīstībai programmā. Ja mēs vēlamies koordinēt ārlietas un drošības politiku, tad mums ir jāiekļauj šie aspekti mūsu darbā. Mēs nevaram dzīvot ilūzijās. Attīstības politikā, palīdzībā, ai, attīstībai nevar aizstāt uh, ārlietas un drošību politiku. Eritrējai jākļūst par tādā, tādu valsts, kur tiek ievērot cilvēku tiesības. Paldies, Tīrkungs. Paldies, un tālāk došu vārdu kolēģei Valenciāno kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tā tas ir. Eritreja var uzskatīt par tādu aizmirsto valsti, aizmirstajā kontinentā. Tā neatrodas rampu gaismā, Mums nav par to pārāk daudz informācijas, mēs daudz par to um, nedebatējam, un īstenībā mēs Eritrejas labā esam darījuši diezgan maz. Tur uh, notiek represijas, ir uh, augsts represiju liemen, līmenis, asinskārs diktators, kurš koncentrē visu vāru savās rokās, varētu teikt, ka Eritreja tās brīvdabas cietums. Bet iemesls, kādēļ mēs runājam par Eritreju, ir nevis tas, ka mēs esam satraukšies par cilvēktiesību jautājumiem, bet gan par to, mm, ka eh, mums saka, ka ļoti daudz nelegālo imigrantu nāk no Eritrejas un nonāk Eiropā. Un tieši tādēļ mēs esam sākuši par viņiem runāt. Tā ir taisnība. Uh, Mēs runājam par nelielu valsti, kurā dzīvo uh, tikai 6 miljoni, bet pagājušajā gadā 300 tūkstoši pamet savu valsti, un daudz no viņiem ir bērni, pavisam mazi bērni, jaunieši, 15, 16 gadus veci, un daudz no viņiem dzīvo dažādās uh, bēgļu nometnēs, uh, eh, nožēlojamos apstākļos, un uh, bēdīgi ir situācija arī cilvēku tirzniecību, un uh, ir ļoti daudz. Uh, spīdzināšanas gadījumu cietumos, un, nu, ir jau labi, ka mums ir šī te astotā pakotne un tā tālāk, bet vai mēs tiešām šo palīdzību novirzām eh, pilsoņiem, vai arī mēs turpināsim eh, atbalstīt diktatūru? Kā mēs varam pārliecināties, ka šī nauda nenonāks eh, di diktatora rīcībā, ka mēs nesāksim viņam palīdzēt? Daudziem eritrējušu pilsoņiem ir uh, nepieciešama ģīmeņu atkal apvienošanās. Kāpēc mēs par to nerunājam? Tik daudz eritrējuši ir pametuši savas valstis. Kādēļ mēs nedodam iespēju viņiem dzīvot uh, cienīgu dzīvi mm, Eiropā? Es nevēlos te izrādīties par žēlsirdīgo miljonāri. Paldies, Valenciāno kundze, un nākamais ir Henkelkungs. Jā, nu, šķiet, ka viss, kas te izskanēja zem tā, es varētu parakstīties arī zem tā, ko Valenciāno kundze sacīja. Jā, mēs šeit tiešām cenš, cīnamies ar simptomiem, un tas attiecas uz Eritreju, bet mums ir jāatceras, ka mēs runājam par diktatorisku asinskāru režīmu, Un mums tiešām ir jāskatās, kādā veidā eh, ar sankcijām mēs varam vērsties pret uh, diktatorisko režīmu šajā valstī. Uh, es esmu pārliecināts, ka mums ir jāvēršas pret šo personu, kurš uh, tīri personiski ir atbildīgs par situāciju šajā valstī. Uh, Tas, protams, viss ir jādara, nosakot šos uh, ieceļošanas ierobežojumus Eiropas Savienībā, jācenšas uh, vērsties arī pret viņu uh, šo te. Um, pietuvināto loku, kas atļauj sūtīt savus bērnus uz amerikāņu skolām un tā tālāk. Pret viņiem arī ir jāvērš. Jā, paldies. Un tālāk eh, Bacera Basterečēs kundze. Paldies! Eritreja ir viena no tām valstīm, kas ir parakstījis Kotonu nolūgumu. Nolīgumu. Šī uh, nolīguma parakstītājas puses ir apņēmušās atbalstīt pamatiesības un brīvības un cilvēktiesības. Uh, Bet šajā valstī kopš 93. gada nav bijušas demokrātiskas vēlēšanas. Prezidents Sveki ir sacījis, ka jūs vēlaties daudz partiju sistēmu, tad jūs varat eh, doties uz citu valsti dzīvot, kur šāda sistēma ir. Mm. Konstanti vārtās tiek noteikts ārkārtas stāvoklis, bērns ar varu ievēlk armijā, tiek eh, piemērota spīdzināšana, tiek ierobežota reliģiskā eh, brīvība. Uh, un tā tālāk un tā tālāk. Protams, ka mēs esam tādā situācijā, kur ir auglīga augsne arī terorisma attīstībai. Un mums ir jāskatās arī uz to, kas notiek Sudānā, Sinājas pussalā. Mm, eh, tur um, es esmu runājis ar runārs, kas ir strādājis eh, šajās vietās un zina, ka ļoti daudz imigranti tur ir nonākuši, ir daudz jauniešu jaunāk par 15 gadiem, viņiem ir diezgan šausmīga uh, pagātne, daudz no viņiem nonāk Lampedūzā, un situācija ir diezgan uh, šausmīga. Un tiek runāts par to, ka cilvēki, ka, ka cilvēki nolaupītāji nolaupa aizbraukšo ģimenes uh, locekļus, uh, lai viņi atgrieztos atpakaļ savā valstī. Saka, ka mēs te runājam par ļoti daudziem cilvēkiem, kas tiek pārvedāti neatbilstošos apstākļos, bet kā ar cerībām, kā ar nākotnes perspektīvām Eritrējai, kā ļaut eh, tai. Uh, izveidot iekļaujošu pārvaldību, kā mēs varam izvilkt šo valsti no tās situācijas, kādā tā ir, jo tas ir mūsu pienākums. Paldies, kolēģe, un tālāk Veržjā kundze. Merci. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms vēlos pateikties visām politiskajām grupām, kas pieņēma to, lai visbeidzot šīs debats tiktu iekļautas darba uh, kārtībā. Mm. Vēlamies arī uzsākt dialogu ar Eritreju, visļaunāko Āfrikas uh, diktatūru. Uh, tika publicēta uh, informācija par uh, sniegt to atbalstu vairāk kā 300 miljonu apmērā, bet šī informācija pazuda, bet tagad runa ir par 52 miljoniem. Kas tad ir noticis? Uh, Eritrieši ir tie, kuri visvairāk šķērso vidusjūru. Ir eh, tiks finansēt trīs migrācijas projekti. Vispirms tiks stiprināt er, Eritrejas valdības eh, kapacitāte cīnīties pret migrāciju. Komisāri kungs, šī valdība tikko paziņojusi, ka cilvēku kontrabandu uh, Uh, veicina rietumnieki un cilvēktiesība aizstāvi. Ar ko tad jūs strādāsiet? Vai ar šo uh, korumpēto valdību? Tādā gadījumā mēs finansēsim jaunu represiju vilni, kur ir tik daudz uh, Mm, ieslodzītu un nogalinātu žurnālistu. Otrais projekts ir stiprināt uh, valsts uh, tiesisko kapacitāti. Tas ties, ka tur darba ir daudz, tur pat nav uh, uh, krimināla kodeksa. Tad ar ko jūs strādāsiet, lai to īstenot? Un visbeidzot, informācijas kampaņa, ko jūs finansēsiet. Kādā veidā jūs to finansēsiet un ar ko strādāsiet? Paldies, Vaģā kundze, un tālāk Sargentīnī kundze. Voorzitter, volgens mij hebben wij dit debat hier over Eritrea vandaag. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, šodien mums ir šīs debats par Eritreju. Un tieši to iemeslu dēļ, eh, kā Mimits kungs atzīmēja. Un uh, jāsaka, ka skaidri, ko mēs uh, uzzinājām no kāda uh, atbalsta eh, programmas darbinieka, ir pārsteidzoši. Mm, un um, imigrantu skaits, kas nonāk Eiropā, ir uh, vienkārši pārsteidzošs un mēs gribam to mm, ierobežot ar attīstības palīdzību bet eh, jāsaka, ka darba vietu palielināšana nevienmēr ir eh, tik viennozīmīga. Reizēm cilvēki tiek piespiesti eh, strādāt. Mums ir tiešām jāskatās, kur nonāk mūsu piešķirtie līdzekļi, kā mēs iztērējam Eiropas līdzekļus. Un visbeidzot, mūsu attīstības palīdzība ir jāapvieno arī cīņu pret nelegālo migrāciju, bet īsti jau tas nedarbojas, jo mm, mēs jau galu galā neuzņemies neko, lai grautu režīmu. Paldies, un tālāk došu vārdu Džeimsa kungam. Paldies! Pirms dažām dienām mans kolēģis Neitens Gils piecēlās Strasbūras sesijā un teica, ka attīstības pasaulē ir nepieciešama tirzniecība, nevis palīdzība. Un šodien, šonadēļ saņēmām pētījumu, kas tieši to arī apliecina. Eritrejā ir br briesmīga situācija ar cilvēktiesībām, ar preses brīvību. Pagājuši gadu tika liekta ANO šanās valstī, un šonadēļ Eritrejas eh, prezidents ir saņēmis lūgumu atbrīvot žurnālistus, blogerus un citus ieslodzītus. Bet šķiet, ka Eiropas Savienība um, īsti nesaprot ar to, ko attīstības palīdzība varētu sasniegt. No vienas puses mēs nosodām diktatorus, bet no otras puses uh, sniedzam attīstības palīdzību un tajā pašā laikā domājam par migrīt, migrācijas politikas izstrādi, lai uzņemtu bēgļus. Mēs gluži vienkārši svaidāmies ar naudu, neuzņemoties atbildību. Un tātad mēs apdraudam nevainīgos cilvēkus un nesodam vainīgos. Vēl tikai šodien nesenā, šonadēļ nesenā ziņojumā tika norādīts, ka Eritrejas IKP ir pieaudzis par 2,1%, tas ir divreiz palielinājies salīdzinot ar 2013. gadu. Šī ir valsts, bagā, šī ir bagāta valsts, viņiem ir vara un zelta rūdas un viņiem ir visas iespējas. Tas, kas tagad ir jādara, ir jāpiespiež Eritreja diversificēt viņu uh, ekonomiku, lai viņi to paplašinātu un nebalstītos tikai uz eh, raktuvēm. Daudziem cilvēkiem gluži vienkārši ir jāsniedz iespēja uh, izkļūt no nabadzības, un palīdzību no ārvalstīm to nevar nodrošināt. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, sniedzot finansiālu atbalstu, finansu palīdzību un izrīzot prasības valstī, un es atklāt sakot nedomāju, ka mēs sparam pareizos soļus šī mēģi sasniegšanā. Paldies! Paldies! Paldies kolēģei Džeimsai! Un tagad Borgēzija. Protams, ka šeit mēs runājām par kritērijiem, kāpēc kādiem jānosaka Eiropas Savienības attīstības palīdzība, taču Eiropas Savienības sadarbības projekts ar Āfriku, jāsaka skaidri, absolūti izgāšanās. Nav pieņemams tas, ka jauni 300 miljoni tiks tērēti Eritrejai, ņemot vērā, ka šie resursi neuzlabos Eritrejiešu dzīvi. Uh, Drīzāk tas pazudīs necaurspīdīgās uh, nozarēs uh, Eritrejas valsts uh, kuluāros. Mēs pieprasām, lai attiecībā uz visiem Eiropas Savienības fondiem tiktu veikta kontrole un lai tas attiektos arī uz humanitāro palīdzību. Uh, ir jāveic pārbaudis, vai nauda sasniedz saņēmēju un cik caurspīdīgs ir procedūras. Mums ir jāapsek ļoti skaidri. Mēs eh, riskējam maksāt divkārt ar eh, šo masveidu migrāciju, par ko jau vairāk kārt arī tika runāts. Aizvien vairāk eh, patvēru meklētāju ir eritrejieši. Tiek pārtraukts runātājs. Paldies, Bargēdzijo, un tagad Adaktuson kungs. Herr talman! Eh, Når vi... Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Šodien parlamentā mēs runājam par attīstības palīdzību Eritrējai un runājam arī par cilvēktiesību pārkāpumiem, ko veids Eritrejas vadošais režīms. Gribētu pieminēt vienu skaitli - 5000. Otradien, 2. jūnijā, būs pagājušas 5000 dienas, kopš tika arestēts Dēvids Aizeks. Viņš tika arestēts un ieslodzīts Eritrejā. Viņš ir eh, zviedriešu žurnālists, viņš ir bijis cietumā kopš 2001. gada, briesmīgos apstākļos, ar nekādu bez iespējām sazināties ar ārpasauli. Priekšsēdā tas ir viens no lielākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tam ir saikne ar Zviedriju. Mums tiešām ir jāizdara spiediens uz Eritrejas diktatūru. Apvienotā karaliste un Kanāda jau ir ieviešušas pasākums, lai liektu Eritrejas vēstniecībām rietuvos, tātad, lai tās nevarētu uzbrukt cilvēku pilsoņiem, kas ir ārzemēs, un Eiropas Savienība arī vajadzētu sniegt savu palīdzību. Es domāju, tas arī varētu ļaut apturēt naudas plūsmu, kas atbalsta diktatūru Eritrejā, un mums ir nepieciešams arī ANO drošības padomas atbalsts. Aicinu Eiropas Savienību darīt visu, kas mūsu spēkos, lai uh, izbeigtu Eritrejas režīma nelikumīgās darbības, kā viņi piespiež cilvēkiem maksāt nodokļus. Mums ir jāievieš sankcijas pret režīmu pārstāvjiem, un, ja runājam par attīstības palīdzību, lūdzu sasaistīsim to arī ar zināmām prasībām, lai nodrošinātu cilvēktiesību īstenošanu praksē. Tai ir jābūt prasībai. 5000, 5000 Deivids Aizeks atrodas cietumā, un Eritrejas cietumi ir pilni ar citiem nevainīgiem. Uh, jā, cilvēkiem, cilvēki, kas ir ieslodzīti viņu pārliecības dēļ. Mums ir jāievieš krietni striktākas sankcijas pret režīmu asmarām. Paldies, Daktusona, un tagad Kienges kundze. Grācies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jau ar 15. gada sākumu Desmit tūkstoši eritrejiešu bēgļi sasnieguši Itālijas krastus, desmitiem tūkstoši cilvēku bēg no Eritrejas. Viņi nodod savu dzīvību uh, kontrabandistu rokās. Ļoti grūti runāt par šo valsti, par šo jautājumu, ignorējot cilvēku sejas, uh, kuri tūkstošiem ierodas uh, Itālijas krasos bieži vien jau miruši. Līdz ņemot vērā, eh, ka tiek eh, izlietas tik daudz eritrījušu asinis, mums ir jāatbalsta šīs valsts attīstība. Tādēļ priekšsēdētāja kungs, humanitārā palīdzība, kas ir piešķirta Eritrejai, un arī atbalsts, ko esam paudi, pauduši šeit plenārsēdē, tam ir jāpārtrauc klusums, lai asmārā valdības tā sēstos pie sarunas, sarunu galda, lai sarunas būtu atklātas valsts cietu demokratizācijas virzienā, lai tiktu nospraustie mērķi un noteiktas vērtības. Ļoti būtiski ir izsekot uh, humanitārai palīdzībai palīdzībai, lai to saņemtu e, iedzīvotāji, lai tas būtu iedzīvotāji interesēs, un jo īpaši ir jāgarantē arī humanitāra organizācija darbība Eritrejā, lai viņi uzlabotu eritrejiešu dzīves apstākļus. Visbeidzot, nevaram arī ignorēt priekšsēdāju kungs e, sēkas, e, kādas ir starp, kas ir rodas no Eritrejas Ētiopijas konflikta. Uh, Ir jāveicina miers, bet tādēļ ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk uzsākt dialogu. Jāpārtrauc šis klusums. Paldies! Paldies, cienījumā kolēģi, un tālāk kolēģis Vieždovskis. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropā ir atbildība pienākums pret Eritreju. Tā ir valsts, kurā ir ļoti slikti sociālie apstākļi, tajā pastāv diktatūra. Mums ir šīs saistības, jo šī ir valsts, kura ir, kurā ir koloniālisma pieredze un tādēļ mums ir pienākums. Uh, bija laiks, kad brīvai pasaulē vajadzēja cīnīties pret cilvēktiesību pārkāpumiem, un tajā pašā laikā ir atbalstot arī vietējos iedzīvotājus. Un tas arī mums ir jādara, tieši jāsniedz atbalsts iedzīvotājiem. Un mūsu atbalstam šim finanšu palīdzībai jābūt kontrolētai. Es piekrītu tam, ka mums ir jāizvērtē līdz šim sniegtā palīdzība, jo mēs nedrīkstam izniekot arī Eiropas Savienības līdzekļus. Tad mums ir jāizvērtē līdz šim sniegtā palīdzība, un es ceru, ka mēs spēsim sasniegt mūsu mērķus. Paldies! Un tagad Spinelī kundze. Grazie, prezidente! Paldies, priekšsēdētāji! Pateicoties Wikileaks, mēs tagad zinām, kādā veidā Eiropas Savienība vēlas aizturēt imigrantus ar spēku. Tajā pat laikā arī ekonomiski tiek atbalstītas diktatūras, tādējādi cerot, kā tiks apturēta imigrācija. Tā tas ir Eritrejā, kur, par ko tiek sniegts šausminošas ziņas attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumu pārkāpumiem. Komisāra kungs, jums ir arī jāiejūtas bēgļa ādā. Bēgļi, kas. Uh, uh cīnās Lī Lībijā vai arī tiek nosūtīti atpakaļ uz Eritreju. Uh, Es nezinu, kā jūs jūties, bet es zinu, kā jūtas bēgļi, kuri nolemti cīnīties pret uh, sienām, kur uzbūvējas Dienvidos Eiropa. Paldies, Spinelli kundze. Un tagad Sebājus kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs un arī kolēģis nu pat runāja par Davidu Aizēku, Aizēku, kas ir Zviedrijas žurnālists, kas kopš 2000 gada ir ieslodzīts Eritrejā. 5000 dienas, tas ir gandrīz 14 gadi, nu, precīzāk runājot, 13 gadi un dažas dienas. Viņš ir vienīgais Eiropas Savienības pilsonis, kurš pašlaik ir ieslodzījumā sava um, viedokļa, savas pārliecības dēļ. Ir zināms spiediens no Zviedrijas valdības, notikusi klusā diplomātija, bet tas nekādā veidā nav palīdzējis atbrīvot Davidu Aizeku. 2009. gadā uh, prie prezidents Afverki paziņoja, ka viņam nav nekāda nolūka organizēt atkārtot tiesu vai atbrīvot Deividu Aizēku. Nu, kā tas sasaistās ar atbalstu? Zviedrija neparedz nekādu budžetāru atbalstu Eritrejai. Jūs runājat par Eiropas Savienību, un arī te netiek paredzēts nekāds atbalsts. Nu, tādēļ es jautāju, ko jūs, Eiropas Savienība, Eiropas komisija plānojat darīt, lai nodrošinātu Eiropas Savienības pilsoņu atbrīvošanu no cietuma Eritrejā. Uh, Paldies, un tagad viena minūte kolēģiem Epitējos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία από τις χώρες της Αφρικής. Paldies. Hm, Eritreja ir viena no Āfrikas valstīm, ar kurām Eiropas Savienība mēģina pastiprināt savas saites, bet Eritreja sistemātiski pārkāp cilvēku tiesības. Eritrejas piemērs skaidri uh, ilustrē šo mm, tendenci, kas iezīmējas Eiropas Savienības ārlietu politikā. Dažādu interešu vārdā mēs vēlamies uzlabot savas attiecības ar valstīm, kurās ir nedemokrātiskas valdības un kuras pārkāpj demokrātiskos principus ļoti rupjā veidā. Tiek norādīts, ka šīs valsts ir Eiropas Savienībai strateģiski nozīmīgas, bet kas ir vēl pat sliktāk, ir tas, ka mēs vēlamies iekļaut tādas valstis kā Turciju, Fairam vai Albāniju, lai tās pievienojas Eiropas Savienībai. Un vienīgais, ko mēs sasniegsim ar šādu veidu taktiku, ir Eiropas Savienības tēla uh, pasliktināšana. Ja mēs vēlamies uzlabot Eiropas Savienības prestižu, mums jāsargā Eiropas Savienības pamatprincipi. Paldies, un vien minūte Frunzulītis kungam. Mikro. Mikrofonu lūdzu. Hado. Yeah, now yes. Yeah, finally. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropa. Eiropas <clears throat> atbalsta eh, palīdzībai ir jābūt vērstai uz uh, uh, to, lai uzlabotu uh, cilvēku dzīvi, un ir ļoti rūpīgi jāuzrauga, kur un kā tiek izmantoti šie līdzekļi, jo Eritreja ir parakstījusi Kotanu nolīgumu, un uh, tai būtu jāievēro cilvēktiesības. Eritrejā ir jāatbalstā uh, NVO un uh, citas pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Nu, uh, es nedomāju, ka tāda situācijā, kā šobrīd rīkos Eritrejas valdība, tas būtu kāds iemesls vai signāls, ka būtu tagad jātrīskāršo uh, palīdzība Eritrejai. Uh, ja pat ANO pārstāvi netiek šai valstī ielaisti. Paldies, Frunculikas kungs, un tālāk um, Mesmārkēra kungs. Uh, nesen uh, Francijas radio uh, izskanēja ziņas eh, par to, kā cilvēktiesību pārkāpumu gadījumu skaits, eh, ka imigrantu skaits eh, no šīs valsts ir divkārtojies. Daudz no viņiem mirst šķērsojot vidusjūru. Arī Bēļģijā ierodas daudz eritrejošu. Un mums ir jāatrod kaut kādu risinājumu visu mūsu un arī eritrejiešu interesē. Mēs sniedzam atbalsta palīdzību daudzām valstīm, ne tikai Eritrejai. Un, protams, ka es gribu, lai uzlabotos situācija Eritrejā, bet tajā, paš laik, tajā pašā laikā mēs, es negribu redzēt, ka tiek atbalstīts šis režīms. Ja cilvēks jāatbalsta, tas ir tiesa, bet režīmu nē, jo tam visam ir jāiet roku roka. Jā, paldies. Un tagad Hautalas kundze. Uh, Paldies priekšsēdētājiem. Komisār, kungs, jūs pareizi norādījāt, ka izolācija jau nekad nepalīdz, bet tad patiesais jautājums būtu šāds, kā lai mēs sadarbojamies ar režīmu, kurš saskaņā ar visiem kritērijiem ir viens no visrepresīvākajiem režīmiem pasaulē. Un jāņem vērā arī fakts, ka mēs runājam par tādu valsti, kurā varētu viegli iekļaut top 3 vis izolētāko valstu sarakstā līdztekus Ziemeļkorejai un Turkmenistānai, manuprāt, arī Eritrejaši šajā sarakstā būtu visnotaļ augstu. Mums jādomā par tādiem inovatīviem veidiem, kā attīstības palīdzība varētu būt pareizais solis uz priekšu. Sniegšu jums piemēru. Starptautiskā um, organizācija cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, viņiem pat ir programma, kā viņi sadarbojas ar zie, darbojas Ziemeļkorejā. Ir jāatrod inovatīvi veidi, kā varētu iesaistīties un kas varētu pārliecināt valdību, ka viņi varētu gūt labumu no atvēršanās. Un tas ir jautājums. Mums ir šī startautiskā komiteja par sadarbību, varbūt reģionālā kopko sadarbība varētu palīdzēt. Eine Minute, Herr Kollege Stich. Un tagad došu vārdu Štūgera kungam. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Mums ir ļoti lielas grūtības. Uh, mēneša beigās ar eh, dažādu parādu nosekšanu, bet te pašā laikā Eritrejā nonāk miljoni. Eritreja ir ļoti korumpēta zeme. Un eh, gal galā viņi pārkāpja preses brīvību un eh, ir ļoti augsts šajā sarakstā, kas pārkāpj cilvēktiesības. Paldies, Štuher kungs un tālāk Gomešs kundze arbitrárias, incluindo a do cidadão. Paldies. Šī apšaubāmie āresti, jo arī Dēvida Aizeka ārests, būtiska reliģijas un vārda brīvības apspiešana. Un ir skaidrs, ka šie demokrātiskie principi netiek ievēroti, tiek noteikti būtiski cilvēktiesību pārkāpumi. Un tas ir, nozīmē, ka tūkstošiem eritrejiešu ir bēguši no valsts un uh, meklējuši patvērumu Eiropā. Mums Eiropas komisija vēlas mm, palielināt šo atbalstu, bet es domāju, ka šis priekšlikums mm, ir lemts neveiksmē, jo jūs nevarat ignorēt šo represīvo režīmu kas apspiež vietējos iedzīvotājus. Un tiešām žā redzēt, ka trūkst šī strateģiskā e, redzējuma. Tas ir pilnībā, pastāvošais režīms ir pilnībā pretrunā ar visiem demokrātiskiem principiem, par ko iestājamies. Manuprāt, tas ir apkaunojums. Paldies! Paldies! Un nākamais pansērīkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Jā. Yeah. Mēs zinām, ka Eritrejai ir paraugs tam, kādās lielās pretrunās tiek īstenots Eiropas Savienības attīstības uh, palīdzība, kādēļ pretrunas. Mēs atbalstām valstī, mēģinot bremzēt uh, bēgļu ierašanās apjoms, bet no otras puses mēs to visu darām valstī, kur tiek uh, pārkāpta visi cilvēku tiesības un ļoti grūti. Uh, izkļūt no šīs pretrunas. Bez resursiem situācija mm, būs sliktāka cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts, bet iespējams arī, ka šī nauda nekad nenokļūs līdz šiem cilvēkiem. Līdz priekšlikumā jā, jāparedz jaunas saistības, tas ir jāuzraksta bal, melns un ba, uz balta. Ir uh, jānodrošina uzraudzība, kontrole un arī kopā ir jāpieprasa atvērt un skatīt cilvēktiesību nodaļu. Tikai tādā gadījumā var eh, tikt īstenot, eh, īstenots komisijas lēmums. Paldies! Pancīrī. Paldies, Pancērī kungs! Līdz ar to runātājas saraksts ir izsmelts, pārējām pie brīvā mikrofona. Uh, procedūras mums ir pieteikšies divi runātāji vairāk nekā laiks atļauj, bet tošu uh, nevarēšu dot vārdu visiem, tādēļ sāksim ar Makīnes skundzi. Paldies, priekšsēdētāji! Mums ir jārunā par Eritreju, mums jārunā par visām tām valstīm, kurās pastāv korupcija, kurā tiek apcietināti cilvēki, mēs dzirdējam to arī no Zviedrijas kolēģiem, bet mēs nevaram no viņiem uh, novērsties. Protams, situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Hudals kundzei, Hudals kundzei bija priekšlikums par to, kā mēs varētu iesaistīties šādās vietās, kur naudas palīdzība bieži vien tiek nepareiz izmantot korupcijas dēļ. Šorīt mēs dzirdējam par situāciju um, Etiopijā, par to, kā viņi cīnās pret Boko Haram ietekmi, par to, kā viņiem ir nepieciešama palīdzība, lai sniegtu atbalstu cilvēkiem, kuriem nav dzīves vietas, nav pārtiks, nav ūdens. Uh, Mums ir jārisina šīs problēmas. Ja to nedarīsim, mums, mēs turpināsim saņemt tādas migrācijas plūsmas, ko nevar, nevarēsim uh, uzņemt. Mums ir jācīnās ar problēmām tur, kur tās rodas, un pat ja mūsu politikas nevienmēr ir veiksmīgas, mums ir jāturpina censties un jāmēģina uzlabot cilvēku dzīvi. Tādēļ vēlu jums veiksmi turpmākā darbā. Paldies, Maginesas kundze, un tālāk Laiska Puto. le tensioni in eritrea. Eritrejas situācija arī cieši skar Eiropu. To mēs redzam ar milzīgo migrāciju pieplūdumu. Pēc Sīrijas eritrejieši ir vislielākais imigrantu skaits, kas čērso vidus jūru. Viņiem nav cerības par nākotni. Un tas skār gan sievietes, gan uh, bērnus, gan vīriešus, jauniešus. Situācija ir ļoti sarežģīta. Arī ANO norāda uz to, cik uh, plaši tiek pārkāptas cilvēku tiesības. ANO ziņojumā tiek minēts arī, ka militārieši kontrolē katru iedzīvotāju soli ir jārauga, kā varam atrisināt migrāciju problēmu, tajā pat laikā jānosaka konkrēti kritēriji um, attīstības palīdzības piešķiršanai, jo īpaši pamatiesību ievērošana. Paldies! Marijas kungs. Paldies! Eritreja ir Āfrikas līdera žurnālistu apcietināšanas jomā cilvēktiesības tiek būtiski apspiestas. Arābu pavasara laikā cilvēkiem tika liekta piekļuve internetam. Nu, ja 20 gadus valsts ir ārkārtas situācijā, valdība ir parakstījusi um, mieru līgumus, bet tas netiek ievērots. Cilvēkiem trūkst pārtikas, cilvēki bēg no valsts un meklē patvērumu Grieķijā un citviet Eiropas dienvidos. Uh, skaidrs, ka Eritrejai ir akūti nepieciešamas demokrātiskas reformas un jāveicina tiesiskums. Eiropas Savienības palīdzībai ir jāsniedz atbalsts nabadzīgiem iedzīvotājiem, nevis režīma oligārhiem. Viņiem jāsaprot, ka Eiropas Savienība apturēs savu attīstības palīdzību, ja nekavēties netiks pārtraukti cilvēktiesību pārkāpumi. Paldies! Vielen Dank, Herr Kollege Marijas. Sie hätten... Paldies! ir vēl pāris eh, sekundes, ko jūs ietaupījāt, jo jūs, eh, bet jūs runājāt tik ātri, ka tūk jums netika līdz. Bet tālāk došu Jakovčić kungam vārdu. Netko je jako dobro usporedio i rekao da Eritreja je... Paldies. Jā, tika teikts, ka Eritreja ir Āfrikas eh, Ziemeļkoreja. Uh, Tas ir eh, diktatoriāls režīms, kas neievēro pārkāpja eh, visu veidu cilvēku tiesības. Mēs ļoti labi zinām, kas notiek šajā Āfrikas valstī. Tādēļ mums ir nepieciešams izsverēt līdzsvarotu politiku. Tas, ko eh, teica ievada vārdos komisārs Mimica, par to, ka līdzsvera mērķis nav sniegt naudu valdībai, bet uh, finansēt projektus, kas tā vai citādi palīdzēs uh, iedzīvotājiem Eritrejā uzlabot dzīves apstākļus lai šie cilvēki nekļūtu par uh, bēgļiem. Es varu atbalstīt šo rezolūcijas projektu. Paldies. Kolīgi Jakovčič. Paldies, Jakovčič kungs un tālāk Petjo kungs. Kundze situacija u Eritreji zvoni na uzbunu. Uspjela je... Eritrejas e, situācija ir ļoti satraucoša un e, tā, tajā ir pat e, vislielāka cenzūra un cilvēktiesība pārkāpuma nekā Ziemeļkorejā. Taču šī valsts nav bīstama tikai žurnālistiem, kas tur tiek ieslodzīti un mirst, bet arī ticīgajiem. Šī zeme ir naidīga. Eh, šajā valstī ir eh, bēstermiņa militārais dienests un eh, četri miljoni bēg no Eritrejas, pat vesels futbola komanda. Eritrejieši uh, vēlas labāk nomirt ārpus valsts nekā tur nomirt necilvētīgos apstākļos. 14 tūkstoši bēgļu kopš janvāra ir ieradušies no Eritrejas uz Itāliju. Tā ir Eiropas problēma, Eiropā jārisina. Paldies, Petīras kundze un kolēģis Kēlīs. Uh, es jau kādu laiku esmu aicinājis izvērtēt attīstības palīdzību, jo īpaši tādām valstīm, kuras ir korumpētas, diktatoriskas vai autokrātiskas, un, manuprāt, Eritreja tam ir lielisks piemērs. Tā ir viens un tas pats prezidents kopš 991. gada, tā nav konstitūcijas, tam nav neatkarīgas tiesu varas, tajā nepastāv vēlēšanas. Uh, un tajā netiek nodrošināta preses brīvība. Patiesību sakot, tā ir pēdējā vietā preses brīvības indeksā. Kāda ir jāgsniegt attīstības palīdzību, tas tikai veicinās režīmu saglabāšanos. Mums vajadzētu mēģināt palīdzēt bēgļiem, nodrošināt patvēram, lai viņiem vajadzētu vismaz kaut kāda dzīves kvalitāte, un tad mums ir jā, jāizvirza prasības, ka attīstības palīdzība tiek sniegta tikai valstīm, kur tiek nodrošināts pamata cilvēktiesību ievērošana. Paldies! Paldies! Un visbeidzot, doktors Švāps noslēdzot brīvā mikrofona procedūru. Paldies, eh, priekšsēdētāji un komisāra kungs. Jā, protams, Eritreja mums ir dilēma. No vienas eh, puses ir skaidrs, ka cilvēktiesību pārkāpumi, presbrīvības ierobežošana un tā tālāk eh, mums liek apšaubīt, vai sadarbība ar šādu valsti ir jēgpilna un palīdzības piešķiršanai tai. Uh, Taču no otras puses mums ir lielas ieinteresētība sadarbībā ar šo valsti, jo iespējams, ka uh, cilvēkiem saņemot uh, šo attīstības palīdzību, iespējams uh, radīsies cerība palikt savā valstī un neierasties masveidā Eiropā. Tā kā ir jāatrod līdzsvarot atbildi, mēs tā nevaram uh, vienkārši tagad paaugstināt šo attīstības palīdzību. Es piekrītu arī Adams kungam, kas piedāvāja priekšlikumus mm, par to, ka mums vajadzētu skaidri norādīt, ka mēs pieņemsim atbilstošu mērus, lai uzlabotu situāciju cilvēktiesībām. Liels paldies, kolēģi Švābkungs. Līdz ar to esam beiguši brīvā mikrofona procedūru un došu vārdu noslēguma runājumu Mitsas kungam. Es piekrītu paustajām bažām un arī diktatūras un cilvēktiesību pārkāpumu nosodījumam, ko paudāt attiecībā uz Eritreju. Mums vajadzētu atcerēties, ka mēs darbojamies ļoti sarežģītā kontekstā. Mums ir divas iespējas - vai nu apturēt visas palīdzības programmas, vai arī turpināt iesaistīties un labāk koncentrēties mūsu centienos, lai sasniegtu tos, kuriem mūsu palīdzība nepieciešama visvairāk. Bet mūsuprāt, liekas, mums liekas, ka labākais risinājums būtu turpināt iesaistīties Eritrejā ar labākajiem pieejamiem instrumentiem. Mēs cieši turpināsim uzraudzīt cilvēktiesību situāciju Eritrejā. Es piefiksēju jūsu aicinājumus un priekšlikumus, ko um, noteikti ņemšu vērā, sagatavojot nacionālo uh, Eritrejas programmu 11. Eiropas attīstības plānā, lai nodrošinātu to, ka palīdzība nonāk pie cilvēkiem, nevis valdībai. Un mums tāpat arī ir jādomā, kā cīnīties pret migrācijas iemesliem. Mēs izmantosim priekšlikums, lai nodrošinātu labāku reģionālo sadarbības iespēju izmantošanu. Domā, domāsim par uh, sankciju ieviešanu pret Eritrejā pastāvošo režīmu. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka mūsu galvenais mērķis ir uzrabo, uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti, kas tādējādi varētu veicināt Eritrejas stabilizāciju. Paldies! Paldies Mimits kungam, līdz ar to esam beiguši debatas par šo darbkārtības punktu. Un nākamais ir eh, padoms un komisijas paziņojums par kiberuzbrukumiem, plašas ziņas līdzekļiem, jauna līmeņa apdraudējumu kiberdrošībai. Un došu eh, un sveicu mūsu vidū eh, Kalniņu Lukas.